stundu laikā. Pēc sēdes šie pieņemtie likumdošanas akti tiks publicēti protokolā. Un gribu norādīt uz to, ka ceturtdien parlamenta priekšsēdētājs un Eiropas Savienības padomas priekšsēdētājs saskaņā ar reglamentu 74. punktu tiks parakstīti 12 uh, likumdošanas uh, dokumenti, un šo dokumentu nosaukumi tiks uh, uh, publicēti pielikumā šim, prat, šim, šai sēdēji. Vargetsio kungs, jūs vēlaties uzstāties par uh, sēdes reglamentu? Vargetsio kungs. Veneto, Itālijā tika arestētas 30 personas par brīvu viedokļa paušanu. Viņi cīnās par uh, Venēcijas republikas brīvība. Es uh, uzskatu, ka tas ir brīvības ierobežojums ES dalību valstī. Nevienu nedrīkst aizturēt par to, ka viņš pauž savas domas. Priekšstādātājs. Bargecijo kungs, jūs uh, saprotat, ka tas nav jautājums par reglamentu. Bet priekšstādātājs uzklausa jūsu teikto. Greslis kundze, lūdzu. Priekšsēdētājkungs gribu uh, kritizēt parlamenta priekšsēdētāju, kas uh, ziņojumā par parlamenta budžeta pieņemšanu budžeta kontrolas uh, komitejas uh, 47. paragrāfu ir pasludinājis, ka tas nav pieņemams. Šeit runa iet ir par dalī uh, afēras izmeklēšanas rezultātiem un priekšsēdētāju rīcību. Pēc vairākiem mēnešiem informācija tika nodota mūsu rīcībā pēc kavēšanās un tāpat arī. Uh, un tāpat arī tiek, runātāji tiek pārtraukti. Ir problēma ar uh, tulkojumu. Greslis kundze, vai, uh, vai darbojas uh, jūsu mikrofons? Kreslas kundze, šīs piezīmes ir par budžeta pieņemšanu. Tās ir jāizsaka par atbilsto, atbilstošajā brīdī, kad tiks skatīts budžeta pieņemšanas punkts. Greslas kundze, es eh, gribu zināt eh, juridisko pamatu, eh, kādēļ var to svītrot, jo 57. pāns reglamentā paredz to, ka tikai grozījumi var pieņemt, ja nē. Un taču jābūt iespējai parlamenta deputātam uzdot pazemīgu jautājumu prezidijam. La base giuridica mi comunico. Juridiskais, juridiskā bāze, juridiskais pamats ir 20. pants reglamentā. Jūsu piezīmi jūs varat izteikt vēlreiz tad, kad tiks skatīts atbilstošais darba kārtības punkts. Tagad par grozījumiem darba kārtībā. Punkts budžeta pieņemšana. Šeit jūs varēsiet izteikt visas atbilstošās piezīmes. Nākošais ir. Uh, darba kārtība, kāda ir paredzēta priekšsēdētāja konferences secinājumos. Sekojuši priekšlikumu par um, darba kārtības izmaiņu.